secību. Um, un es uh, aicinu jūs apstiprināt darba kārtību, un man ir šāds paziņojums. Budžeta komiteja un ekonomikas monetāro lietu komiteja, kuras ir uh, atbildīgas saskaņā ar 55 reglamentu pantu un transporta komiteja un ITRE komiteja, kuras ir um, piesaistītas saskaņā ar 54. pantu, ir saņēmušas komisijas šā gada jūlija regulu uh, par uh, rādītāju sārakstu, ko uh, FC ietvaros izmanto, lai neatkarīgi un caurskatāmi izvērtētu Eiropas Savienības piešķirtās garantijas izmantošanu. Tā kā mums ir ļoti īss laiks, lai izskatītu šo jautājumu, Eh, deleģēto aktu, saņēmām to 30. jūlijā, līdz 31. augustam nesam budžeta komitejā saņēmuši nekādus iebildumus, līdz ar to saskaņā ar uh, eh, 23. panta 5. punktu šis, eh, šis, šī regula stāsies spēkā noteiktās kārtībām. Et je dois m'assurer que vous avez bien reçu. Es uh, arī gribu pārbaudīt, vai esat saņēmuši mūsu 15. un 16. jūlija sēžu protokolus, esat ar tiem iepazinušies, uh, ja nav nekādu iebildumu, vai papildinājumi, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir apstiprināti. Je vais demander maintenant à notre Tagad aicināšu mūsu referentu, kop, kas ir uh, atbildīgs par budžetu kopumā un arī uh, referents par uh, budžeta sadaļām mūs informēt par situāciju, kāda ir pirms uh, padomi ir pieņēmusi savu nostāju pēc korepēra par nākamā 2016. gada budžeta. Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, kolēģi. Mēs Eh, šo jautājumu pamatīgi esam apsprieduši gan komitejā, gan plenārsēdē. Šeit ir runa par divām rezolūcijām. Pirmā ir par eh, vadlīnijām attiecībā uz nodarbinātību MVU uzņēmēju darbības atbalstīšanu tās ir mūsu prioritātes un arī mūsu iekšējā un ārējā solidaritāte un akcents tik liekts uz migrāciju. Mums ir jāpilda Eiropas institūciju pieņemtās saistības un jārespektē tai pašā laikā daudzgad finanšu schēma un maksājumu plāns. Šīs uh, prioritātes atbalstīja uh, lielākais vairākums uh, parlamenta deputātu. Un es varu tikai vēlreiz uzsvērt, cik nopietna ir migrācijas un bēgļu krīze. Jau kopš gada sākuma Eiropas parlaments īpaši uzmanību pievērš šim jautājumam ir pilnīgi nepieņēmami uh, un nav iespējams arī izskaidrot to, ka padome ir paredzējusi samazinājumus budžetā, it īpaši šai jomā. Pie ar skaistiem paziņojumiem un deklarē savus nolūkus, bet kad ir jāpilda šīs, šie solījumi, tad tiek samazināts finansējums tajās jomās, uh, kurās parlaments uzskata, ka būtu jāsaglabā iepriekšējais finansējums un komisija to atbalsta. Un parlaments vēlas kaut ko darīt migrācijas un bēgļu jomā. Uh, Eh, Eiropas Savienība to vēlas darīt komisija, bet padome nevar vienoties par eh, īstenojamo politiku un joprojām samazina finansējumu svarīgiem instrumentiem, eh, kas paredzētu migrācijas problēmu risināšanai. Kādu spēli spēlē padome? Un kad tā beidzot sāks risināt šo ārkārtas situāciju, joprojām nekas netiek darīts būtībā. Uh, Eh, ir vēl paredzēts samazināt jau ieplānoto finansējumu saskarā, saskaņā ar DSF. Kā mēs to varam pieņemt? Kā var pieņemt to, ka ir paredzēts samazināt apropriācijas? Eh, maksājuma apropriācijas vairāk nekā 400 miljonu apjomā. Uh, Tas ir nepieņemami. Mēs nevaram pieņemt samazinājumus par 65 miljoniem un 119 miljoniem uh, saistībām pirms iestājas uh, instrumentiem, kā var atbalstīt kaimiņu politikas uh, finansējumu samazinājumu arī par 55 un vairāk nekā 100 miljoniem attiecīgi maksājumu un saistību apropriācijās. Tā ir bezsirdīga rīcība un pilnīgi pretrunā ar uh, paziņojumiem. Ir absolūta pretruna starp paziņojumiem un reālo rīcību. Uh, attiecībā uz budžeta. Jau no paša sākuma šis budžets nebija īpaši vērienīgs šajās finansējuma jomās. Runājot par parlamentu, it īpaši runāju par šo prioritāti, mēs vienmēr esam, iest, vienmēr esam iestājušies par kopienas vērtībām akī, par solidaritātes cilvēcisko cieņu, un mēs nevaram pieļaut, pieņemt to, ka padome ir tik vienaldzīga, ka nav vienotas politikas, ka nekas netiek darīts un ka netiek piešķirts uh, atbilstoši finansējums. Padome, uh, padome ir meklējama šī problēma. Mēs redzam uh, nacionālo egoismu, kas ir priekšplānā. Dalība valstis aicina būt solidāriem. Uh, tas ir jāīstenost ar Eiropas Savienības budžeta starpniecību valstis saņem uh, struktūrālos kohēzijas fondus, bet tai pašā laikā šīs valstis šķiet uh, nespējīgas izrādīt visminimālāko solidaritāti šajos jautājumos. Solidaritāte ir divpusēja kustība, nevar būt tikai tāda vienvirziena kustība būt. Un uh, šie mērķi ir jāīsteno. Tāpat mēs nedrīkstam atstāt novārtā citas prioritātes, runājot par ekonomiku, Eiropas Savienības konkurētspējas nodrošināšanu. Es jau minēju trīs prioritātes - nodarbinātību, uzņēmēju darbību un, un uh, MVU. 2016. gadā jauniešu uh, nodarbinātības iniciatīva ir jāturpina attīstīt. Ir paredzētas apropriācijas, bet nākamgad 2016. gadā uh, būs uh, nepietiekams finansējums. Ir jānodrošina šīs uh, programmas turpmāku darbību, ir jāizpilda pieņemtās saistības. Mēs vēlamies, lai trīs institūcijas vienotos par šo maksājumu plānu un lai tas tiktu izpildīts. Protams, mums ir jāsamaksā arī mūsu parādi. Mēs panācām no padomes, ka tiek pieņemts šis maksājuma plāns, tagad tas ir jāīsteno. Mēs varam tikai to uztvert kā uh, profīlu to, ka padome e, ir paredzējis samazināt finansējumu apvārsnim 2020 un instrumentam Connecting Europe. Šis e, Junkera plāns FC, kad tas tika pieņemts, mēs apņēmāmies darīt visu, lai pēc iespējas samazinātu negatīvo ietekmi uz apvārsni 2020 un instrumentu Connecting Europe. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu un padome atkal uh, ieņēmusi tādu nostāju, ko var uztvert tikai kā provokāciju parlamentam, jo ir paredzēts atkal samazināt finansējumu šīm divām programmām un noslēgumā. Rezumējot, vēlos teikt, ka. Kā... Korepers ir uh, apstiprinājis uh, nostāju uh, paredzot saistību samazināšanu par 543 miljoniem un par 1,4 miljārdiem maksājuma apropriācijās, salīdzinot ar komisijas budžeta projektu. Un jau šis budžets bija uh, Um, mazāks nekā sākotnēji paredzēts daudzgad finanšu schēmā, bet šo samazinājumu korepers ir apstiprinājis vienvalsīgi. Tātad jau tiek samazināts tā, ie, tāpat jau ierobežotais uh, komisijas budžeta priekšlikums. Uh, rubrikā 1A ievērojams samazinājums - 73 miljoni apvārsnim 2020 eh, un vairāk nekā 200 miljoni maksājumu apropriācijās, tāpat Connecting Europe instrumentam 11,7 maksājumu apropriācijās. Tāpat eh, rubrikā 1, kategorijā 1B šie samazinājumi novedīs pie uh, programmu apturēšanas tālāk uh, kategorijā di, divi par eh, elastības instrumentu arī paredzēts šeit samazinājums un kā risināt migrācijas un bēgļu problēmu. Uh, padomu nesamazināja patvērumam un migrācijai paredzēto finansējumu un iekšējās drošības fonda finansējumu, bet tika tomēr samazināts finansējums, kas paredzēts elastības instrumentam. Tālāk kategorija 4, 163 miljoni eiro saistības un uh, 140 miljoni maksājumu apropriācijā. Šie samazinājumi ir lieli. Tiek uh, samazināts Eiropas pilsoņiem svarīgas uh, programmas. Tas ir nepieņemam. Tāpat ir samazinājums aģentūrām uh, saistībās praktiski visām aģentūrām. Arī tas ir nepieņemami. Padomēs eh, minētais arguments par to, ka šis samazinājums ir eh, tajās jomās, kur ir eh, nepietiekama absorpcijas spēja. Un tad, tad jā, protams, ir programmas, kuras ir izcilas, bet tiek uh, tomēr samazināts arī to finansējums kategorijā 1A un kategorijā 3 Eiropa pilsoņiem, piemēram, kategorijā 4 uh, minētās programmas, arī konfliktu novēršanas programmas, nabadzības mazināšana vidusjūras reģionā viss tas, visām tām tiek nogriezts finansējums. Parlamentam ir skaidri formulētas pilnvaras, ko atbalstīja lielākais vairums deputātu, un tādēļ mērķēt, ka padoms nostāja ir nepieņēmama. Un tādēļ mēs centīsimies izmantot uh, elastības instrumentus, lai palielinātu uh, maksājumu apjomus uh, pieejamajās uh, rezervju robežās. Mm, mēs esam um, apņēmušies iet uz priekšu, bet arī rūpīgi uh, raudzīties, kā šie uh, līdzekļi tiek izmantot. Mēs pieprasām, lai padomu pilda savas saistības arī minētajās prioritātēs un vēlreiz gribu izcelt migrācijas jautājumu. Eiropas Savienības vērtības, solidaritāte, cilvēciskās cieņas respektēšana ir uh, vērtības, no kurām nevar atteikties, un tādēļ ir absolūti nepieņēmams, ka var kaut kādu finansējumu samazināt šais jomās. Padome tikai runā, bet neko nevēlas reāli darīt pilsoņi Eiropā raugās uz uh, trim institūcijām, viņi uzskata, ka Eiropa ir vainīga uh, šajā situācijā, ka nekas netiek darīts. Bet uh, parlamentam ir uh, jāapliecina, ka mēs varam aizstāvēt savas prioritātes un ka mēs varam tiešām kaut ko panākt migrācijas jomā. Paldies. Es. Uh, Priecājos jūs visus atkal satikt pēc atvaļinājuma. Jūs esat pilnā formā, starojošām sejām. Visi esat uh, labā formā. Es domāju, ka mūsu darba atsākšana būs ļoti aktīva un mums ir jāpanāk, lai mūsu balsi sadzirdē šajā budžeta jomā. Pateicos Jose Manuēlam un tagad vārds Deprēkungam, lai viņš mūs informētu par citām sadaļām. Priekšsēdētā pateicos. Izteikšos salīdzinoši īsi. Šobrīd jo mēs esam jau plenārsēdē apstiprinājuši parlamenta budžetu. Uh, un ir pavisam neliela problēma tikai ar to, respektīvi, ko darīt ar budžetā radītajām sēkām Eiropas parlamenta budžetā, tātad ņemot vērā, ka mums ir jāatzīst jauna politiskā grupa. Bet vispirms mums ir jānogaida, kamēr izsakās parlamenta prezidijas. Kas attiec uz citām institūcijām, tad vispārīgā kārtā var teikt, lūko saprotu, kāda ir padomas attieksme. Viņi visur vēlas līdzekļus samazināt. Un mēs vēlamies atjaunot komisijas priekšlikumu ar diviem izņēmumiem. Pirmais attiecas uz, revi, uz ties, ties, Eiropas tiesu. Tur ir paredzēts palielinājums tiesas reformām. To šķiet padomu ir uztvērs nopietni un tam jāatspoguļojas finanšu graf, skaitļos. Un šajā kontekstā es gribētu mūsu komiteju un tāpat arī parlamentam lūgt iet tomēr vēl tālāk nekā e, noteikts komisijas priekšlikumā. Es uzskatu, ka tiešām šīm reformām ir jāsiem atbilstīgs, atbildīgs finanšu pamatojums. Kas attiec uz citām iestādēm tādā vispārīgā veidā, tad mēs, kā jau teicam, vēlamies atjaunot sākotnējo budžeta projektu skaidrus, kā tos ierosināja komisija, ar nelielām korekcijām, par ko es runāšu attiecīgajos brīžos, jo tas būs saistīts ar tām debatēm, ko mēs uh, apspriedīsim rīt, kā jau Hozē Fernandes teica, attiecībā uz komisijas budžetu plānošanu. Nu, lūk, priekšādātāji. Priekšādātāji. Nu, lūk, tik daudz no manas puses šobrīd. Thank you very much. Lielas paldies. Gudītais kolēģi Deprē, tālāk došu vārdu ēnu referentiem un kolēģiem, kas vēlas izteikties. Pirmais Mankas kungs. Ďakujem za slovo, pán predsedā. Paldies, priekšsādātāji. Man ir divi komentāri. Pirmam kārtām atbalstu to, ko teica Fernandes kungs, respektīvi Mums nepieciešams pieminēt to, cik nesistemātiski un haotiski padomu izturs pret šo lietu, tīpaši runājam par migrācijas jautājumu. Un atcerēsimies, ko tai Frontex budžetu lietu. Mēs gadiem lūdzām palielināt Frontex budžetu, un tad beidzot, kad situācija patiešām ir vienkārši ļoti sarežģīta, tad pēkšņi padomu piekrīt par tri, trīs reizes palielināt šo budžetu. Un tas pats attiec arī uz citām prioritātēm ir tādas prioritāšu jomas, kas faktiski ir tap izvirzīts jau padomē, bet budžetu tām viņi nevēlas piešķirt. Es esmu referents attiecībā arī uz citu iestāžu budžetiem, un tāpēc varu pāris vārdos runāt arī par to. Es zinu, ka pēcpusdienā mums būs diskusijas ar ģenerālu sekretāru par Eiropas parlamentu budžetu, tāpēc par to šobrīd nerunāšu, bet par citām iestādēm runājot. Padoma ir samazinājusi atsevišķu iestāžu budžetu vispār bez jebkādām diskusijām ar viņām, un viņas pat nezina, kāpēc tas tā notic, kāpēc šie samazinājumi veikti. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šos skaitļus atjaunot tā, kā tie sākotnē tika noteikti, un prasīt padomē izskaidrot, kāpēc viņi vēlas veikt šādus samazinājumus. Paldies! Nākamais runātājs sarakstā. Thank you. Yes, uh, just in response to the Mudī kundze. Tikai reaģējot uz vispārējo re, vispārējo referentu teikto, vēlos tikai apstiprināt viņu teikto attiecībā šīm divām prioritātēm, kas jau ir noteiktas 2016. gada budžetam. Te runājam par izaugsmu, uzņēmēju darbību, maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas, protams, ļoti skaidri. Tas ir, protams, apvārsnes 2020. Un šīs programmas budžetam ir jābūt spēcīgam. Ar to saistīts ir arī jautājums par to, ko mēs ES līmenī darām vislabāk un uz ko mums līdz ar to vajadzētu koncentrēties. Un, kā jau es teicu, tas tieši saistīts ar izaugsmu un apvārsnes 2020, bet tāpat laikā jāsaka, un jāatkārto šis uzsvars, kas jau ticis slikts uz migrācijas jautājumiem un bēgļu krīzes noregulēšanu. Mēs šobrīd ar to sastopamies. Mums jāpārliecinās, ka mēs saglabājam arī budžeta jomā atbildību un jādomā par to, ko kolektīvi varam darīt Eiropas Savienībā tieši šajā jomā, pamatojoties uz šo budžetu. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Kelman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties abiem referentiem, ēnu referentiem. Un uh, daudzajādā ziņā varu piekrist Fernandesa kungam viņa teiktajā, bet, protams, mums vajadzētu būt arī godīgākiem runājot par budžetu. Dalību valstis nevar no vienas puses pateikt, ka vēlas sasniegt visu iespējamo, bet no otras puses nav gatavs to visu finansēt. Un vajadzētu ņemt vērā arī to, ka dalību valstīm ir jāfinansē budžets. Uh, Tādēļ vajadzētu atrast pareizo līdzsvaru starp vēlmēm un iespējām, tātad starp ko to dalību valsts vēlas finansēt, var finansēt, un starp to, ko tās vēlas panākt ar šiem līdzekļiem. Šeit jau tika nosauktas daudzas svarīgas jomas, tikai gribēju jūs brīdināt no tā, lai mēs neradītu iespaidu, ka, piemēram, runājot par ekonomiku, uh, ka, ja ir ekonomiskās problēmas, tikai jāpasauc Eiropas Savienība un tā visu finansēs un problēma būs atrisināta. Nu, tas būtu aplāms iespējas. Mēs to uh, nevarētu nevien finansēt. Tas būtu pilnīgi aplāms signāls un visu laiku tikai kaut ko vairāk finansēt nav pareizā stratēģija. Un mums jāsaprot, kādēļ kā mēs varētu garantēt vairāk konkurētspējas, vairāk izaugsmas, vairāk darba vietu. To mēs nepanāktu tikai ar subsīdijām, uh, finansējot dažādas programmas un pēc tam pasakot, ka ir šausmīgi daudz uh, dažādu ES finansētu programmu, tas jau necels mūsu konkurētspēju. Mums ir jāsaprot, kur salikt pareizos akcentus, kur ietaupīt, kur kaut ko motivēt, uh, kaut ko uzsākt, lai, piemēram, process varētu attīstīties pats no sevis, lai tādā veidā tiktu spēcināta konkurētspēja. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi tad, kad mēs iztirzājam šo budžetu. Un runājot par bēgļu traģēdijām, ko pieredzam uh, dien dienā un lielās uh, bēgļu traumas redzot, protams, mums ir jārīkojas. Un šeit es nekavējoties uh, balsot par lielākām summām, bet, protams, ir jādomā par tādu prātīgu, pārdomātu kopīgo koncepciju. Nu, nesmu par to neko vēl dzirdējis. Uh, Protams, sākumā ir tā teikt jāmazina šīs akūtās sāpes, ir jārīkojas nekavējoties, bet pēc tam jau ir jāpadomā par tādu aptverošu saskaņot Eiropas plānu un ir jānosaka arī saistības. Man ir jāatzīstas, ka Eiropa tagad eh, ļoti lielā mērā eh, vienkārši zaudē savu reputāciju un um, uzticamību, un um, Māstrihtas līgums īstenībā jau tagad ir mazāk vērts nekā papīrs, uz kuru tas ir uzrukāts. Mums nevajadzētu tagad noslēgt līgumus un piekopt tādu izrādīšanos politiku. Tas mums noteikti nelīdzēs. Paldies! Thank you, thank you. Un liels paldies! Valīkungs tālāk. Sī, grācija, grācija, due relatori. E... Liels paldies! Gribu teikt paldies arī referentiem. Un divas lietas no manas puses. Par šīm budžeta citām sadaļām. Padoma nav nekādā veidā ietekmējis mūsu budžetu, tāpēc, ka mums ir vienošanās ar viņiem, ka mēs viens otru atstājam mierā. Nu tā, pa lielam. Uh, Mēs esam centušies apturēt, nu, publisku līdzekļu šķērdēšanu, nu, cik vien tas bijis mūsu spēkos. E, padomu citās jomas ierosinās tāds neliels samazināms, bet divām lietām gribētu pievērst uzmanību - ekosok un reģionu komiteja agrāk šīs institūcijas varbūt bija visai nozīmīgas, jo tās pārstāvēja darba ņēmēja un darba devēja intereses Briselē, bet tā kā tagad ir īstenot tiesību aktu un kā tagad notiek likumdošana, šīs iestādes vairs nav tik nozīmīgas. Tāpēc es ierosinātu šai ziņā veikt būtiskus grozījumus, apmēram par 20% samazinājumu Nu, es domāju, ka šīs iestādes varētu slēgt pavisam, ja varbūt būtiski vienkārši pārskatīt viņu darbību. Nevaram spēl, tērēt šeit nezinu, cik liels sums uz viņiem katru gadu jāsamazina darbinieku skaits. Un eh, es domāju, ka 5% samazinājums pilnīgi noteikti ir pieņemams, bet es domāju, ka mums vajadzētu vēl vairāk, eh, lielāku samazinājumu veikt attiecībā uz darba, darbinieku skaitu un atlīdzības at, līmeni. Nu, tas ir tas, eh, uz ko mēģina pierunāt arī budžeta kontrola palūkoties šīs tabulas ar darbinieku atalgojumu Eiropas iestādēs. Es domāju, tas ir pilnīgi neproporcionāli, ja skatāmies uz to, kas notiek, piemēram, privātajā sektorā. Ir tik ļoti daudz cilvēku privātā sektora augsta līmeņa darbietās, kas nesaņem ne tuvu tik daudz. Un jāsaka, še, pri, nu, šeit ir tik daudz šādos augstos amatos cilvēku, kā tam nevajadzētu būt. Šī struktūra ir ļoti disproporcionāla, un to vajadzētu pārskatīt. Paldies, saka priekšsēdētājs, nākamais runātājs. Eh, Pistevo. Kristoforu kungs. Paldies. Tā politika, ko padoma šobrīd īsteno, ir tiešām visai neveiksmīga attiecībā uz budžetu, un es pilnībā piekrītu Fernandesa kungam šai ziņā it īpaši tajā, ko viņš teica par to, ka viņu politika ir nepareiza. Jo, jo no vienas puses nāk klē ar visādām teorētiskām deklarācijām par budžetu, par Eiropas Savienības politikām, tad redzam, ka šīs deklarācijas saka, lūk, mums ir vajadzīgs ir vien vairāk kaut ko darīt, un arī līdzekļi tad tādā gadījumā šīm darbībām ir nepieciešama, bet praksē viņi samazina budžetu samazina to budžetu, ko faktiski ikdienā prasa nepieciešamība īstenot šādas viņu paustās deklarācijas. Nevar salīdzināt šo budžetu ar deklarācijām, ar ko, ko viņi ir pauduši. Nu, tas tiešām ir tāda milzīga pretruna paradoks. Un šķiet, tas ir pretruna arī tam, ko padomu kā tāda vēlas panākt un tas, ko viņi vispār pārstāv savu mm, kopumā. Eiropas centrālajai bankai ir taču jāpiedāvā līdzekļi, jo vēlamies cīnīties pret krīzi un vēlamies taču izkļūt no krīzes. Bet pašais pieņemtais budžets no viņu puses neparedz neko tam līdzīgi, gluži otrādi. Tas tikai veicinās tālāku deflāciju un tā tālāk. Un Eiropas Savienībai būs ne tikai uh, pretrunīga politika, bet pat vispār nebūs politikas attiecībā uz izkļūšanu no krīzes. Turklāt mums taču Eiropas Savienība ir jādara par tādu ticamu partneri, par tādu, kam var uzticēties, kas dara to, ko saka, bet ja nav atbilstīga budžeta darbība izpildīšanai, tad tas ir pretrunā visām tām politikām, kas ir izziņots attiecībā uz izaugsmu, solidaritāti, es nezinu, cīņu pret krīzi, bēgļu jautājumu tā tālāk. Visas šīs programmas, visi šie projekti, kas saistīti ar pētniecību, novatorismu, nu tad tā rezultātē faktiski nu, mūsu reputācija tiek grauta, Eiropas Savienības reputācija kā tāda tiek grauta. Un šajā ziņā mums vajadzētu izdarīt spiedienu. Viena politika tad ir padomē, viena komisija, un tad parlamenti ir kā vēl kaut kāda trešā politika. Ļoti bieži komisija un parlaments tomēr metas uz vienu roku, un ir vienas prātas. Padome, ka ir tā struktūra, kas grauja reputāciju gan komisijas, gan parlamentu un Eiropas Savienības reputāciju kopumā. Tas ir principi jautājums. Mums ir jābūt striktiem un jāprasa, lai viņi tad pamatos visus šos pamatošos samazinājumus. Nē, nē, protams, ka notiek arī kaut kāda līdzekļu šķērdēšana, kas ir jāizbeidz. Nu, varam cīnīties pret birokrātiju un tam līdzīgām lietām, bet, nu, nedrīkst neuzklausīt ar Eiropas parlamentu. Ir taču šie lielie svarīgie jautājumi. Un tagad šķiet, ka arī mūsu pašu starpā jau parādās tādi, kas, nu, sāk pretdarboties šīm idejām bet mums ir jābūt vienotiem, lai nostātos pret šo nepareizo padomus politiku. Mēs arī nevaram pieļaut to, ka viņi saka, ka Eiropas parlaments te šķērdē budžetu. Tā arī nav taisnība. Tad varbūt vajag samazināt lauksaimniecības budžetu 40% no budžeta, lai cīnītos lūk par šo izšķērdēšanu. Bet nē, tas ir tāds delikāts jautājums. Un ja nu kādam tik ļoti nepatīk šī līdzekļu šķēdēšana, liekas, ka tā norisinās, tad kāpēc vērsties pie šiem mazajiem projektiem, kas nebūtu neveido tik lielu procentu no kopējā budžeta? Ir taču šīs lielākās budžeta daļas, kur varbūt šī šķēdēšana norisinās lielākos apmēros. Nu, katrā ziņā nedrīkstam no kopainas pazaudēt šo, šo no, no atsuroku pazaudēt šo kopējo ainu. Nē, mums ir jāiceno reāla, konkrēta politika, un ja vēlamies to darīt, tad tai ir jābūt strateģiskai un ar finanšu līdzekļiem pamatotai. Mums ir jāprasa no padomas tā arī rīkoties. Un es tiešām ceru, ka šis budžets būs budžets, kas veicina izaugsmi, bet ja tas būs pēc padomas prāta, tad es domāju, ka izaugsmi nevarēs nodrošināt arī solidaritāte, ne, tad tas nebūs nekāds Eiropas budžets, bet gan budžets, ko padome vienkārši tā nepārdomāti būs samazinājusi. Tāpēc mums jāpievēršas būtiskajiem un nedrīkstam, eh, nu, neredzēt aiz koku skaita mežu. Paldies! Nākamais runātājs Tomas Kungs. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Priekšsēdētāji, paldies, saka Tomā Kunze. Es arī no savas puses vēlos pateikties referentiem un teikt, ka es tiešām ļoti lielā mērā piekrītu viņu analīzei un domāju, ka varam pilnīgi noteikti atbalstīt viņu priekšlikumus. Es jau tā diezgan skarbi izteicos, nu, varbūt kādam tas tā šķita eh, par, eh, un atsaukšos uz to vēl vienreiz. Skatoties, eh, nu, uz to, ko dara padome, mums jāņem vērā sekas. Viņi vienmēr prasa vairāk. savu darbību izpildīšanai, bet savukārt nevēlas, lai šos līd, nevēlas pat šos līdzekļus, dalībvalsts nevēlas pašos līdzekļus dot. Uh, Nu, lūk, viņi saka, lūk, tik daudz vairāk jādara, kas ar bēgļiem, ar izaugsmes veicināšanu, ar investīciju palīdzību, bet tāpat laikā realtātē viņi vienkārši samazina līdzekļus. Tas iet pretrunā viņu apgalvojumiem un izteicieniem. Un sarunas ar viņiem vienmēr ir ārkārtīgi grūtas, tās, tā tas bija arī daudzgad finanšu plāna apspriešanas laikā. Un varētu cerēt, ka panāktais kompromiss tad tālāk tiktu respektēts no, abu puš, no abām pusēm, bet nē. Un Fernandes kungs to ļoti labi arī pateica. Katru gadu ir atkal samazinājumi budžetā, salīdzinot ar to, kas tika pieņemts un nolemts attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu. Un tie taču ir tādi maksājumi, par ko esam daudz un tik diskutējuši šajā komitejā un citur. Un arī Viņi šādā veidā būtiski nievā demokrātiju, un viņi ignorē to, ka viņiem ir jāuzņemas atbildība Viņi neklausās tajā, ko saka Eiropas pilsoņi, kas ir vajadzīgs Eiropas Savienībai. Viņi taču vēlas izkļūt no šīs eh, nespēcības. Nevar būt tā, ka šis budžets ne, nedod rezultātus. Un to jau teica arī vairāk runātāji. Nē. Dalība, lab, dalība valsts nevar katru gadu izvēlēties, ko tās iegūda budžetā, ko nē. Tas ir kopējais Eiropas Savienības budžets. Nevar tā no viena gada uz otru pēkšņi mainīt domas, te tā, tas šī tāda, ne, ir kaut kāds procents no IKP, kas vispār neapspriežams jautājums. Tas vispār nav apspriežams, tādam nevajadzētu būt apspriežamam jautājumam, un es domāju, pie tā mums vēl vajadzētu atgriezties. Un tālāk Es jau zinu, ka, lūk, visi šie Eiropas projekti, ja tajos nepiedalās pilnīgi visas valsts un tā tālāk. Es esmu ļoti daudz kritikas par to visu dzirdējis, bet ir tādas jomas, par kurām esam visi viens prāts, ko esam apsprieduši, nu, investīcijas, piemēram, eh, kas vērstos uz izaugsmu un nodarbinātību. Nu, parlaments ar ļoti lielu vairākumu ir apstiprinājis šīs investīcijas izaugsmē un ieņēmis ļoti tādu pamatotu vienprātīgu nostāju. Tas pats attiecas arī uz bēgļu jautājumu. Jo tā vien šķiet, ka šobrīd tas ir parlaments, kas par to runo. Mums ir lielais vairākums, kas atbalsta šī jautājuma risināšanu. Nu jau vairākus gadus, jā, pastāv tāda ļoti liela plaisa no vienas puses no tiem, starp tiem paziņojumiem, ko izsaka padome un no tā, ko viņi dara attiecībā uz budžetu. Un parlaments, parlaments nav atbildīgs par šo atšķirību starp vārdiem un darbiem, un tas mums arī ir jāpasaka. Tas jāpasaka varbūt tādā redzamākā veidā, jo līdz šim visi tiek likti vienā laivā, teikt, lūk, jā, parlaments un padomu un komisija, viņi visi tur par to lēmj un tā tālāk, bet mums beidzot vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, kāds ir mūsu domstarpības, nesaskaņas ar padomi tieši šai ziņā. Tā lai nebūtu tā, ka mūsu pilsoņi vairs netic Eiropas Savienībai kopumā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, godātie kolēģi, mēs jau esam aizkavējušies ar darba kārtības izpildi, un tāpēc divus pēdējos runātājus sarakstā lūkšu izteikties divu minūšu laikā neilgāk. Pirmais alīkungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Budžeta projekts, ko ierosināja komisija, koncentrējās uz prioritātēm, un prioritātes savukārt definēja Eiropas parlaments, tādēļ neiedziļināšos detaļās. E, manuprāt, Fernandes kungs ļoti izsmeļoši sniedz pārskatu par situāciju. Es gribu teikt, ka pilnībā atbalstu viņa īstenoto politiku visas eh, minētās eh, prioritātes, tātad tās minēja Fernandes kungs un citi kolēģi, enerģētikas savienība, nodarbinātība, darba vietu radīšana, visas šīs prioritātes ir uh, vērstas uz to, lai uh, atbildētu uz jautājumu, kāda attīstība notiek Eiropā, bet tagad mēs konstatējam, ka budžets ir samazināts par 1,4 miljārdiem salīdzinot ar iepriekšējo budžetu mums tagad saka, ka tas esot palielinājums, bet ja ņem vērā inflāciju, tad tomēr ir konstatējams samazinājums un sekas tam būs ļoti negatīvas. Ja Um, mēs uh, apskatāmies, kādi ir šie samazinājumi detaļās, tad redzam, ka ir samazinājums kategorijās 1A, 1B, 2 un 4. Vislielākais samazinājums ir kategorijā 4 globālā Eiropa. Šeit ir 5% samazinājums. Gan 3-5%. Patiesībā padoma ierosina daudzus finansējuma samazinājums, kas varētu radīt diezgan lielas problēmas. Ir skaidrs, ka samazinājumi tiek ierosināt prioritārās jomās, par kurām jau ir panākta vienošanās starp komisiju un padomu eh, parlamentu. Piem, samazinājums ceturtajā. Set, kategorijā apdraudēs uh, migrācijas politiku. Mēs visi zinām, kas ir notiet noticis pēdējo divu mēnešu laikā, migrācija kļūst par milzīgu problēmu un mums ir jāmeklē risinājumi. Tomēr man nav skaidrs, kāpēc visiem šiem samazinājumiem, it īpaši Eiropas kaimiņa attiecību politikas instrumentā, kā mēs tiksim galā ar migrantu plūsmu. Tā ir nopietna problēma, ko mēs nevaram vienkārši ignorēt manuprāt, mums ir jābūt konsekventiem un tiešām jācenšas panākti labāku rezultātu trialogā. Mums ir jāīsteno vienota pieeja sarunās ar padomu un jāatbalsta citu kolēģu ierosinātais. Nākamais runātais. Paldies, centīšos izteikties īsi. Es tikai vēlējos atbildēt ETP kolēģim par uh, līdzekļu izšķērdēšanu un samazinājumiem. Viņš varbūt domā, ka ir kaut kāda uh, līdzekļu izniekošana. Mums uh, šis jautājums jāuztver nopietni. Mēs izšķērdējam Eiropas pilsoņu naudu uh, Un mēs nevaram uzskatīt, ka kaut kas ir svarīgāks vai mazāk svarīgs. Viss ir svarīgs Eiropas uh, Savienības darbībai, pat ja šeit ir runa par 0,0 kaut kādu procentu no budžeta. Nav pieļaujams, ka līdzekļi tiek izniekoti, un to mēs nevaram pieļaut. Bet runājot vispārīgi par budžetu. Es jau kolēģiem esmu paudis savu nostāju koordinātāšu sanāksmē, bet, nu, tomēr vēlos vēlreiz uzsvērt pāris punktus. Pirmkārt, šī nekonsekventā, nepieņemamā padomas nostāja, kas mūs nekur nenovedīs. Uh, attiecībā uz šīm prioritātēm. Mums taču ir jāsaprot, kādas ir prioritātes un uz kurien mēs ejam šajā budžetā. Stratēģija nav skaidra attiecībā uz dažām budžeta pozīcijām, kur ir samazinājums 20 līdz pat 40% saistību un maksājumu apropriācijās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka padome un dalību valsts ir izteikušas neusticību konkrētām programmām. Tātad, ja padome uzskata, ka šis uh, budžeta postens ir uh, nevajadzīgs, kādēļ vispār piešķirtam finansēm, tad varbūt vispār atteikties no tā. Tātad vai nu ir jānodrošina atbilstoši finansējums, vai vispār jāatsakās no programmas, nevis tā kaut ko pa pusē darīt runājot par maksājumu apropriācijām, padomes nostāja iet no vienas galējības otrā. Uh, tāda kā svārsta kustība. Eh, mēs eh, runājot par nestamaksātiem rēķiniem, komisāri Georgieva ir gari un ilgi runājusi, bet tagad šī padomas nostāja neko neatrisina, netiks atkal šī problēma pārvarēta. Tā kā vai nu ir jāsamazina eh, saistība apropriācijas vai jāpalielina maksājuma apropriācijas un padomē jāpieņem lēmums Tālāk par. Uh, kā jūs minējāt, par iespējamiem risinājumiem migrācijas problēmai, bet mums ir jāīsteno atbilstoši politika, jāsniedz atbalsts valstīm un jārada situācija, ka cilvēkiem nav jāpamet savas uh, mājas, savas dzimtās mājas, bet arī tas maksās uh, noteiktu naudas summu, bet tagad uh, transnacionālie uzņēmumi uh, eksploatē strādājošos neciešamos apstākļos, un tādēļ cilvēki ir spiesti doties prom no savas valsts, un mēs vēl piedāvājam, piegādājam arī ieroči. Tas ir nepieņemam. Sí, gracias, presidente. Um, vamos a dar cuesta poco. Paldies. varu piekrist ļoti daudzam no tā, ko teica Fernandes kungs, arī kritizējot padomu. Es gan visas šīs domas neatkārtošu, jo es jau varu piekrist uh, tai kritikai, kas izskanēja citu institūciju virzienā. gribēju pateikt, ka mums ir jāuzņemas arī sava atbildības daļa un lielākā mērā uh, Mēs nevaram uzvelt atbildību uz citu pleciem un bieži vien viss tiek darīts pēdējā mirklī, trilogā, mēs mēģinam kaut ko panākt, bet mēs nevaram visu uzvelt tikai padomē, jo arī mums ir politiskā atbildība gan parlamentā, gan komisijā. Mums ir uh, jārunā par uh, budžetu, mums ir jāuzņem šī atbildība. Un visu nevar arī novelt uz dalību valstu pleciem. Šī ir, šis ir brīdis, kad Eiropas politikai jāpieņem uh, lēmumi, stingri lēmumi. Mēs nevaram visu laiku tagad atkal diskutēt par to, kā mazināt uh, pēc iespējas vairāk šo padomes eh, piedāvāto samazinājumu sēkus. Mums jārunā īstenībā par migrācijas fondu tagad. Frontex uh, budžeta pozīcija jau ir izsmelta. Mēs te nu nerunājam tikai par drošību vai humāno palīdzību tā ir visas Eiropas migrācijas politikas problēma, un tieši tādēļ arī Eiropas institūcijām kopīgi ar dalību valstīm ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Nu, nevajag tagad diskutēt par EFS visi apvārsni 2020, kā samazināt kaitīgo ietekmu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad mums ir jāsaprot, kā to maržu, kas ir mūsu rīcībā, uh, izmantot šogad un nākamgad, lai sasniegtu nospraustos mērķus mums patiešām ir jārunā par parlamenta prestīžu un uzticamību un arī par Eiropas uh, institūciju imidžu. Ja mēs vēlamies turpināt šo darbu, nu tad beidzot ir īstais brīdis pienācis to darīt. Te un tagad paldies, kolēģi, saka priekšsēdētājs. Jā, ja mēs runājam par migrācijas politiku, protams, tā arī ir jāņem vērā mūsu nākamā gada budžetā. Vai referenti vēlas vēlreiz izteikties, Fernandeša kungs, Deprē kungs? Jūs vēlaties joprojām izteikties? Uh, nē, Depreis kungs saka, ka nē. Labi. Tagad nākamais darba kārtības punkts komisijas prezentācija. Apvērsnes 2020, uh, CF, Kosme un uh, jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu īstenošana budžeta ģenerāla direkcijas pārstāvis uzstāsies ar prezentāciju, un pēc tam kolēģi varēs uzdot jautājumus, un, ja būs kādi īpaši jautājumi, tad jūs varēsiet tos uzdot, un ģenerāla direkcija varēs tad atbildēt uz jautājumiem. Prēzes kungs, ģenerāla direkcijas direktors, tagad uzstāsies ar prezentāciju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tātad uzstāšos ar pārskatu par šo četru programmu īstenošanu Eiropas Savienībā. Mani kolēģi no uh, attiecīgās direkcijas no atbildīgajām nodaļām pēc tam varēs arī papildināt un atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Ir sagatavota arī salīdrāde, nu tur ir daudz informācijas, daudz skaitļu, tādēļ es tam tā uh, izskriešu cauri visai lielā tempā un tad varēšu pēc tam atbildēt uz um, jautājumiem. Šeit jūs varat eh, iepazīties ar tabulu, nu varbūt uz ekrāna to ir grūti saskatīt visus skaitļus, bet tas ir pieejams arī papīra formātā. Šeit jūs redzat četras programmas, kā tās ir īstenotas 2014. gadā, kāda ir bijusi situācija 15. gadā salīdzinot ar pagājušo gadu. Un jūs varat redzēt arī prognozes nākamajam gadam, runājot gan par uh, saistībām, gan maksājumiem. Nu, tāds uh, pārskats, lai labāk varētu saprast, kā tas viss notiek. Ko mēs no tā, kas no tā visa izriet, raugoties uz šo tabulu? Tā tad 2015. gadā īstenošanas rādītāji ir paaugstinājušies attiecībā uz visām programmām. Esmu šeit galvenokārt pievērsies tieši um, saistību apropriāciju pusē. Un tā tad. Uh, mēs runājam par saistību apropriācijām, par kurām tika lēmts pagājušā gada augusta beigās, un es gribētu uzsvērt, ka 2014. gadā, neskatoties uz to, ka bija kavēšanās pieņemt juridisko bāzi, Un arī uh, problēmas ar programmu uzsākšanu galu galā visas programmas tika īstenots par 100% un prognozes, eh, ko ir veikuši komisijas dienesti, ņemot vērā arī paredzētās programmas, liecina, ka programmas šī gada beigās tiks pilnībā īstenotas. Nākamais attēls. Jūs varat labāk redzēt, kā katra programma atsevišķi ir tikusi īstenota. Ja mēs runājam par izpildu, tad, protams, ir e, konkursi, ir e, finansējums, tiek slēgti līgumi, beigās e, notiek maksājuma pārskaitīšana. Ja runājam par uh, apvārsni 2020, uh, priekšlikumi kas tika izteikti attiec uz apmēram 16 miljardiem eiro Tas ir finansējums apvāršņa 2020 programmām un vēl neīstenotie projekti, neīstenotās programmas. Tātad dažādu priekšlikumu skaits pārsniedza pieejamās apropriācijas. mēs varam secināt, ka tagad ir bijis vairāk par 37 tūkstošiem uh, pieteikumu, uh, kas ir saņemti pēc uh, konkursu izsludināšanas. Un tā tad ir, te piedāvājumi bijuši pat par 70 miljārdiem eiro, lai to visu varētu finansēt. Mums tātad vajadzēja atlasīt labākos projektus 4018 mm, priekšlikums mēs eh, saņēmām un 8,5 miljardi bija piešķirti eh, apvērsnes 2020 ietvaros. Tātad eh, Mēs te varam runāt par 13% veiksmīgu priekšlikumu no visiem kopīgajiem pieteikumiem, no viskopīgā pieteikuma skaita. Informācija tika publiskota un atlases process jau ir uzsākts un apropriācijas tiks piešķirtas līdz šī gada beigām. apvērsnes 2020, te ir arī uh, finanšu instrumenti iekļauti, kas tiek pārvaldīti ar Eiropas uh, investīciju bankas un Eiropas investīciju fonda starpniecību. Pateicoties tam, varēs uh, finansēt uh, operācijas aktivitātes par 3,3 miljardiem, pateicoties EIB un 3,2 miljardi ar EIF, jeb Eiropas investīciju fondu starpniecību. Ja mēs eh, iepazīstamies ar EIB ziņojumiem par paredzētajiem projektiem, izpētes un inovācija finanša instrumenta īstenošana notiek ļoti labā tempā. Uh, un vēl neīstenotie projekti ar eh, aizdevumiem un garantijām varēs eh, absorbēt arī konkrētu summu eh, tajā laika posmā, kas jau ir iekļauta saistība apropriācijās. Tātad, ja runājam par apvērsni 2020, viss norisinās tā, kā tam vajadzētu būt. Tālāk kosme. Uh, programma, kas ir veltīta tieši MVU projektiem. Te ir dažādi komponenti, ko finansējam ar Eiropas Savienības budžeta palīdzību. Pirmām kārtām Enterprise Europe Network. Ir bijuši divi konkursi 2014. gadā tika izvēlēti 24 konsorcija, 559 organizācijas un e, piedalījās visas 28 dalību valstis. Tās ir pārstāvēts arī konsorcijos, un, ja mēs runājam par grantiem, gandrīz 90% no pieejamā budžeta ir uh, jau asignēti un pēc tam pārējā daļa tiks asignēta šī gada beigās un uh, viss tā tad arī norisinās saskaņā ar nosprausto grafiku. Ir arī uh, kosme ietvaros programma Erasmus jaunajiem uzņēmējiem, bija divi konkursi 2014. gadā un otrs 2015. gadā. Pirmajā gadā bija 111 pieteikumi, 15 projekti tika izvēlēti. Un 2015. gadā bija 105 pieteikumi un izvērtēšanas procesi joprojām norisinās. Tātad eh, tas jau ir tagad finištaisnē. taisnē. Līdz ar to mēs varam secināt, ka īstenošana norisinās saskaņā ar plānu un, at, ja runājām par kosmē uh, eh, finanšu instrumentiem, arī šeit aina ir līdzīga, ir tā tad aktīva instruments izaugsmēji, kas piešķir riska kapitālu un garantijas uh, finanšu institūcijām, ja projektos piedalās MVU un ir arī aizdevumu garantiju instruments. Ja mēs runājam par aktīvu instrumentu izaugsmē, ir uh, jo, jāveic joprojām dažādi priekšdarbi finanšu starpniekiem, līdz ar to uh, asignēšana sāksies gada beigās un Tad arī uh, projekti tiks īstenot ar pilniem apgriezieniem. Ja runājam par aizdevumu garantiju instrumentu, pieprasījums ir uh, ļoti augsts, MVU aktīvi iesaistās un, ja mēs runājam par uh, pieteikumiem un projektiem, uh, kas varētu pretendēt uz finansējumu, nu šeit uh, trūkst līdzsvara un šo trūkumu, finansējumu trūkumu seks uh, EIF un EFSA garantijas 2015. gadā un 2017. gadā tāpat. Uh, un kosme finansējumi, tā, finansējumi tātad, kad līdzekļi būs asignēti, izmantos, lai projekts varētu turpināt. Tālāk Connecting Europe Facility, jeb uh, Connecting Europe instruments. Šeit ir dažā atšķirīgs uh, īstenošanas temps, jo ir Daudzgadu darba programma, kas attiecas uz septiņiem gadiem, DFS. Tā tad ir arī jāiesniedz uzņēmumiem pieteikumu, lai piedalītos projektos, un budžets uz septiņiem gadiem tā tad jau tā teikt ir norezervēts. Un Eh, ir arī atsevišķas sadaļas, eh, par kurām tiek lēmts igada budžeta ietvaros, un tiek arī tātad lēmts, ka šie līdzekļi tiks piešķērti projektiem, ņemot vērā daudz gadu periodu, kad tiek izsludināt eh, konkursu, lai pieteiktos projektiem. Ir jau, tā kā teikt, līdzekļi rezervēti un apmēram 14,6 miljārdi transportam, iekļaujot arī finanšu instrumentus, un ir gandrīz 2 miljārdi enerģijas projektiem un 230 miljoni telekomunikāciju projektiem. Gribēju arī pieminēt, ka šajos trīs komponentos, eh, ka tiem ir jāpieskaita arī ikgadējās programmas un arī konkursi. Ja mēs runājam par katru no šiem trim komponentiem, tātad transporta jomā, bija četri daudzgadu konkursi un viens igadējais. Eh, mēs uzsākām uh, procedūru 2014. gadā un projektu atlasi pabeidzām 2015. gada jūlijā. Seš, mēs saņēmām 681 cienīgu pieteikumu un um, to finansēšanai bija nepieciešami 33 miljārdi, 13 miljārdi tika piešķirti 276 projektiem. Tagad eh, ir jālēmi par atsevišķu grantu piešķiršanu, lai varētu nodrošināt eh, sākotnējo finansējumu, un līdz gada beigām šim procesam vajadzētu noslēgties. Ja runājam par enerģētiku, eh, CEF ietvaros. Gadā bija pirmais šis daudzgadu uh, konkursa pieteikumiem izsludināts un tālāk 2015. gadā vēl divi. Ja runājam par 2014. gadu, tika piešķirti 647 miljoni 34 projektiem. Un, ja runājam par 2015. gada konkursiem, projects and The third call that has been launched. Uh, Ir 150 miljoni 20 projektiem un jūnija mēnesī uh, atlikusī summa tiks asignēta un tā būs pieejama vēlāk šogad. Visbeidzot, uh, CEF uh, telekomunikācija projekti. Bija trīs uh, konkursi izsludināti. 28 miljoni bija pieejamais finansējums, tas bija pagājuši gadu, un astoņi konkursi tiks izsludināti šī gada septembrī, oktobrī, 46 miljonu finansējums ir paredzēts. Ir arī uh, CEF finanšu instrumenta komponente, un process um, norisinās ilgāk nekā tad, ja tiek piešķirti granti, bet ir jau parakstīta vienošanās ar Eiropas investīciju banku šī gada jūlijā, un ir arī projektu obligācijas pilota projektiem. Tas viss ir um, integrēts šajā instrumentā, un viss notiek saskaņā ar kalendāru. Visu beidzot. Pēdējā programma, par ko šodien runāšu, jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Gribēju jums atsaukt atmiņā, ka 14. un 15. gadā bija paredzēti 3,2 miljārdi eiro, tie tika arī asignēti un lai varētu cīnīties ar augstajiem jauniešu bezdarbrādītājiem Eiropas Savienībā. Gribētu arī teikt, ka gandrīz uh, identiska naudas summa tiks mobilizēta pateicoties Eiropas uh, sociālajām fondām. Tātad 2014. gadā uh, kopumā bija asignētas saistības par 6,4 miljārdiem. Ir vēl kāda programma, eh, kas noslēgsies septembrī. Tā bija eh, lieliska, bet līdzekļi vēl līdz galam nav absorbēti. Un, ja mēs runājam par sākotnējo priekšlikumu un prefinansējumu, 30% no aploksnes tiks izmaksāti kā pirmsfinansēšanas instruments 2015. gadā. Ja runājam par īstenošanas rādītājiem valstīs, jāsaka, ka tas viss uzsākās visai gausi pagājuši gadu, bet pēc tam programmas uzņēma apgriezienus un schēmas izmantotāji, tātad tie, kas piedalās šajās programmās, pateicoties tam varēs palīdzēt 90 tūkstošiem cilvēku 2016. gadā, un e, turpmākajos gados vēl kāds miljons varētu izmantot šo programmu savā labā. Un īstenošana e, notiek visa gada garumā līdz pat 2018. gadam. Tātad nebūs tādu pārāvumu pēc 2015. gada eh, runājot par īstenošanas tempiem. Un visu beidzot par jauniešu īstenošanas iniciatīvu, ja runājam par maksājumiem, apmēram trešdaļa no kopīgā piešķirtā finansējuma – tiks izmantota 15., 16. daļā un atlikusī trešdaļa 2000, pēc 2016. gada. Un, protams, es jau varu anticipēt jautājums, kas tad notiks ar jauniešu nodarbinātības iniciatīvu pēc 15. gada. Uh, ņemot vērā pirmo izvērtējumu, kura rezultāts varam sagaidīt šī gada beigās un domājot arī par vidusposma pārskatu, e, tātad tiks e, lēsts vai e, ir nepieciešams šo iniciatīvu pagarināt, protams, iepazīstoties arī ar sasniegtajiem rezultātiem. Es eh, tagad beigšu savu uzstāšanos un varu kopumā teikt, ka programmu īstenošana, visu četru programmu īstenošana notiek labi un saskaņā ar grafiku. Paldies! Paldies, prezes kungs, ja kādam ir jautājumi, novērojumi, ierosinājumi. Fernandes kungs. Agradecer esta apresentação, quero-me regozijar com as taxas. Paldies, es vēlējos pateikties komisijai par prezentāciju, par budžeta izpildi. Es vēlētos, lai jūs šo informāciju nosūtītu arī padomēji, jo, ja padome saņem šādu informāciju, varbūt tā beidzot pārtrauks finansējumu samazinājumu noteiktām budžeta pozīcijām. Tā tad ir uh, svarīgi um, zināt par to, uh, cik uh, veiksmīgi finansējums tiek izmantots. Līdz ar to, kad padomi saņem šo informāciju, tā varēs pārskatīt arī savu nostāju un korupers varēs veikt šo analīzi. Es tāpat vēlējos jums norādīt, ka runājot par apvārsni 2020, kosme, Connecting Europe Facility, tātad visu šo programmu izpilde uh, liecina par uh, to, kā parlamenta nostāja ir atbalstāma, mēs iestājamies par finansējuma saglabāšanu šīm programmām, jo tas saskan ne tikai ar to, ko no mums sagaida, bet tas atbilst simtprocentīgi mūsu izvirzītajiem mērķiem. Mēs tiešām joprojām nesaprotam, kādēļ padome tik uh, ietiepīgi vēlas samazināt uh, finansējumu tajās um, pozīcijās, kur ir vislielākā līdzekļu absorpcija. Vai jūs uh, varētu varbūt mums dot papildu argumentus, kas mums palīdzētu pārliecināt padomi par šo programmu nepieciešamību? Runājot par kosme. Uh, ir nepieciešams uh, papildu finansējums finanšu instrumentiem, un es gribētu zināt, tā kā kosme ir būtiska maziem vidējiem uzņēmumiem varbūt vajadzētu to uh, pastiprināt finansē, tāpat runājot par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, zinot to, cik daudz bezdarbnieku ir Eiropas Savienībā, tīpaši jauniešu vidu, varbūt uh, tomēr vajadzētu šo iniciatīvu uh, saglabāt un atbalstīt kādēļ šī iniciatīva, tās īstenošana kavējas noteiktās dalība valstīs. Uh, tiešām varam konstatēt, ka izpilde nopietni kavējas. Domājot par 2016. gadu, vajadzētu panākt uh, to, lai šī iniciatīva turpinās. Uh, Protams, var jau eh, arī censties uzlabot eh, šo īstenošanu, bet tomēr es gribētu saņemt paskaidrojumu no komisijas, kādēļ iniciatīvas īstenošana dalība valstīs kavējas. Un tad mūsu rīcībā būtu eh, argumenti, ko izvirzīt padomei aizstāvošu iniciatīvu, jo jauniešu nodarbinātība ir tiešām viena no prioritātēm Paldies, Fernandeša kungs. Tagad vārds Gardie Zabalas kundzei, kura ir referenta par 2015. gada budžetu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mums pirmkārt ir jālūdz, lai komisija šos datus nosūta padomēji katru reizi, kad mēs komitejā runājām par to, ka trūkst finansējumu noteiktām uh, Uh, programmām, tad mums tiek atbildēts, ka padomu samīstina finansējumu tur, kur trūkst absorpcijas spējas, bet šeit mēs redzam pilnīgi pretējo situāciju. Ir daudzas uh, programmas, projekti, uh, kuras ir jāturpina, kuras jāturpina īstenot un līdzekļi tiek izmantoti, un tādēļ es gribētu, uh, lai komisija mums paskaidro, kā virzās uz priekšu šo programmu īstenošanu, tas mums palīdzētu uh, strādāt pie 2016. gada budžeta. Ja, teiksim, programmas kavējās, līdzekļi netiek apgūti, tad arī varētu samazināt finansējumu, bet tāpat laikā jāņem vērā krīze, ar ko mēs saskarāmies. Šeit um, mm, uh, iekļautie dati liecina par to, ka šīs programmas virzās uz priekšu, kā tas ir paredzēts, un tādēļ ir jāpalielina finansējums apvārsnes 2020 un uh, Connecting Europe Facility. Šo programmu finansējums tika samazināts saskaņā ar EFSI. Tālāk par kosme šeit ir runāts par to, ka pieprasījums pēc finansējuma ir lielāks nekā paredzēts programmai, ka pagaidām šos līdzekļus finansē no EFSI un pēc tam šie līdzekļi tiks atgūti. Eh, es gribētu, lai jūs man eh, paskaidrojiet precīzāk par eh, šiem skaitļiem. Tālāk jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tās īstenošana kavējas noteiktās valstīs Eh, jā, mēs redzam, ka šeit tiešām ir kavēšanās, un eh, šis jautājums bija steidzami jārisina it kā jau 2013. gadā, bet vēl joprojām šī programma nevirzās uz priekšu, kā tas bija iecerēts, un kas būs 2016. gadā. Un uh, Eh, tāpat, ja arī kaut kas ir īstenots, nevienmēr tiek sasniegti cerētie rezultāti. Proti eh, nodrošināt jauniešiem iespēju stažēties, um, eh, iegūt darbu. Tātad tas nozīmē, ka šīs programmas līdzekļi netiek atbilstoši izmantoti. Bieži vien tiek Eh, radīti slikti apmaksātas eh, darba vietas, kam nepieciešama zema kvalifikācija. Nu, komisija varbūt mums paskaidros sīkāk, ko jūs par to domājat, kā šo problēmu mēs varētu atrisināt, kā varētu uzlabot situāciju nākotnē, jo 2014. 15. gadā šis finansējums ir piešķirts, 2016. gadā apropriāciju nav tagad jau būsim nonākuši līdz 2017. gadam. Tad eh, trīs gadi jau būs pagājuši un nekas daudz nebūs eh, sasniegts. Tā jau nonāksim līdz 2020. gadam. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai kāds vēl vēlas eh, izteikties. Ja nē, tad došu vārdu prezes kungam vispirms un pēc tam kolēģiem, kur ir atbildīgi par Eiropu par kosme programmu un jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Vārds Prēzes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uz vispārīgo uh, jautājumu, ko uzdeva Fernandeša kungs un Gārdieza Balas kundze. Uh, tātad viņu lūgumu nosūtīt uh, padomēja datus par īstenošanu. Atbilde ir šāda. Katru nedēļu uh, Eh, komisija nosūta šos datus gan padomē, gan parlamentam par maksājumu un saistību apropriācijām. Tātad eh, padome ir iepazinusies ar jūnija datiem par īstenošanu un balstoties uz šiem datiem. Viņi uzskata, ka tāda ir situācija visā 2015. gadā un tādēļ ir paredzēts samazinājums. Bet jūnijā jau visi līdzekļi vēl nav izmantoti. Uh, process ir tāds, ka ir noteikta secība, ir pieteikuma konkurss, atlases procedūra, pēc tam no, tiek noslēgti līgumi un pēc tam tikai tiek piešķirt nauda un uh, Eh, tā tiek izmaksāta. Un uh, augusta dati ievērojami maina situāciju par uh, līdzekļu apgūšanu. Un, ja nu tas būtu bijis tas īstais uh, samazinājuma iemesls, tad padomēji būtu šīs lēmums jāpārskata, bet var jau būt, ka ir citi iemesli, un tad šis lēmums netiks, pie, netiks pieņemts automātiski. Uh, Tagad es gribētu dot vārdu Suhovas kundzei, kur ir atbildīga par jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, un Eman kungam, kurš atbildīgs par kosme. Es. Jā. Tā tad vārds jums par, par darba vietu radīšanu un visiem šiem pasākumiem. Jā. Ja. Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā, jo arī komisijai ir svarīgi nodrošināt, lai mēs atbalstītu kvalitatīvus projektus, kas veicinātu darba vietu radīšanu. Es teiktu, ka šobrīd ir dalība valstis, kur ir gūti pozitīvi rezultāti, bet šie pasākumi bija tik sarežģīti, ka to īstenošana prasīja noteiktu laiku un uh, arī bija jānodrošina, lai līdzekļi tiktu atbilstoši piešķirti reģioniem. Uh, rīcības programmu apstiprināšana turpinājās arī 2015. gadā. Mums ir vēl viena programma, kas joprojām nav apstiprināta, neminēšu, kurā dalība valstī, bet mēs domājam, ka līdz septembra beigām visas 34 programmas būs apstiprinātas. Eh, rīcības programmas apstiprināšana ir tikai pats sākums šajā īstenošanā un finansējuma sākums ir jāpanāk vienošanās ar monitoringu komisijām un šis darbs nav pabeigts vēl visās dalību valstīs un uh, Uh, lielākie mm, līdzekļu saņēmēji ir tieši tajās dalībvalstīs, kur vēl viss nav apstiprināts, un ir jāuzsāk arī atlases process, lai nodrošinātu to, ka programma īstenošana tiek pātrināta. Uh, ļoti svarīgs elements šīs īstenošana, šīs iniciatīvas īstenošanai ir uh, starpnieku un atbilstošo dienestu rīcības spējas stiprināšana, lai viņi varētu uh, atbalstīt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, un ir nepieciešams arī struktūrāls reformas, lai šīs iestādes varētu labāk strādāt un varētu um, palīdzēt jauniešiem. Mums vēl nav izraudzītas uh, iestādes, kuras atbildīgas par programmu īstenošanu, un tas ir priekšnosacījums, lai dalību valsts varētu pieprasīt finansējumu piešķiršanu no komisijas Diemžēl dalību valstīs ir daudz tehnisku administratīvu iemeslu, kas kavē programmu īstenošanu, bet tagad monitoringa komitejas sanāksmēs uh, mēs esam panākuši, ka uh, esam uz pareizā ceļa un rezultāti uh, būs pozitīvāki. Tāpat mēs vēlamies, lai šīs, šie pasākumi būtu kvalitatīvi un tiktu veiktas reformas. Tātad runa ir ne tikai par 6,4 miljārdiem, kas tiks piešķirti šīm programmām Eiropā, bet eh, vairums eh, rīcības eh, programmu, kas ir apstākļi, apstiprinātas, liecina par to, ka ir arī citas programmas, kuras nevar saņemt finansējumu no jauniešu iniciatīvas. Uh, uh, tātad jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, bet uh, ir piešķirts finansējums no citiem avotiem un kopumā tas tie ir 12,7 miljārdi. Un mēs uzskatām, ka DS e, daudzgadu finanšu schēmas 14. E, pāns pārēdz arī vidusposma pārskatu un prioritāri finansējums tiks piešķirts jauniešu nodarbinātības pasākumiem un e, tiks pildītas iepriekšējā sasaukumā pieņemtās saistības, prioritāri piešķirts finansējumu uh, Uh, šiem pasākumiem, jo, lai nodrošinātu darbu pieciem miljoniem jauniešu bezdarbnieku, ir nepieciešams papildu atbalsts Eiropā. Un tālāk konkrēts atbildes uz kosme. Nē, Ivan kungs ir ieradies, lai pastāstītu par to mums. Nē, mans kundze. Paldies! Jā, kosme finanšu instruments un aizdevumu garantijas instruments ir svarīgi. Pieprasījums bijis milzīgs un ir pārsniedzis pieejamo līdzekļu apjomu. Šobrīd, tieši tā kā prezidents skaidroja, eh, nozīmē to, ka mēs izmantojam eh, FC finansējumu lai izmantot šos līdzekļus līdz 2017. gadam kā tādu sākotnēju finansējumu. Problēma parādīsies pēc 2017. gadā, tātad 2018. jo tad mums vairs nebūs šādas iespējas. Un mēs esam šo jautājumu apsprieduši ar Eiropas investīciju fondu, un viņi norādīja, ka pastāv nepieciešamība pēc papildus 100 miljoniem eiro 2018. un 200 miljoniem gadā 2019. Nu, un 2019. gadam katrā. Nu, protams, tas ir kaut kas tāds, kas jāņem vērā, tad, kad strādāsim pie daudzgad finanšu plāna. Th thank you. Liels paldies! Nu, un ar to ir kaut kād, kādas atbildes vēl, ko prezes kungs vēlas sniegt šai saistībā. Ja man ļausiet, tad es gribētu vēl dot vārdu kolēģei, kas savukārt, nu, papildus noslēdzošus tādus uzsvars uzliks uz kosme jautājumu un aizdevumu. Uh, garantijas instrumenta. Esmu no DG eh, pētniecību un novatorismus. Fernandeša kungs un Savalo kungs abi uzdeva jautājumus par apārsnes 2020 to īstenošanu un līdzekļu apguvi. Divas lietas. Pirmām kārtām apārsnes 2020 un iepriekšējā FP7 programma bija pazīstama kā tās programmas, kas simtprocentīgi īstenoja budžetu un izmantoja visus līdzekļus gadu no gada. Tāpēc gribu uzsvērt, ka nav ne, ne mazāko iemeslu apšaubīt to, ka šogad tas neizdosies simtprocentīgi. Tas attiec gan uz saistībām, gan uz maksājumiem. Ja padome paskatīsies kaut vai tikai uz jūniju, tad, nu, jāsaka, to brīdi vēl bija par agru izdarīt secinājums. Mēs tomēr pabeidzam visu līdz gada beigām. Tas pirmais. Otram kārtām Fernandeškungs vaicāja par iemesliem, kāpēc būs vajadzīgs šis budžets. Nu, ļaujiet man vērst jūsu uzmanību uz vienu ļoti svarīgu tendenci, ar ko sastopamies šobrīd, salīdzinoši ar iepriekšējiem programmas gadiem, šo pētniecības programmu numur 7, pieteikumu skaits, ko saņemam attiecībā uz novatorismu un pētniecības jomu, ir būtiski pieaudzis, un tā rezultātā mēs nespējam finansēt pat tos projektus, kas saņem eh, reitingu izcili. Uh, Ja mēs skatāmies uz iepriekšējo ietveru programmu, tad varējām finansēt apmēram 20% no iesniegtajiem pieteikumiem. Šobrīd šis skaitlis ir samazinājies līdz 13% un atsevišķās jomās, piemēram, ar veselību saistītajos tenderos, pat tikai 4% pieprasījumu tiek apmierināti. Un tad jūs saprotat, ka ir ļoti daudz ļoti labu pieteikumu, kas nesaņem finansējumu, un tas, jāsaka, rezultātā kaitē novatorismu projektu virzīšanai uz priekšu un veicināšanām laikā, kad tas Eiropai tomēr būtu tik vajadzīgi. Tas ir mans arguments, lai, veid, lai jūs varētu virzīt uz priekšu finansējumu tieši šai jomai. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai ir vēl kādi, vēl kādi vēlmi izteikties no komisijas puses? Nē, ļoti labi. Tad tādā gadījumā debatas par šo jautā, darba kārtības jautājumu beidzam un pāriem pie nākamā, un tā ir balsošana. Pirmam kārtām balsosim par deprēkunga ziņojumu situāciju vidusjūrā un nepieciešamību pēc ES visaptverošas pieejas migrācijai. So we, we start now the... Sāksim balsošanu. Par pirmo punktu Trešais grozījums, kas par, pret, atturs, noraidīts. Otrais punkts, otrais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. U, pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. Septītais grozījums par. Atvainojos, sastais grozījums. Nē, sastais grozījums atkrīt. Ceturtais, piektais, sastais grozījums atkrīt, jo tika pieņems kompromiss tātad 2A punkts, septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Ceturtais punkts, 11. grozījums par pret atturs noraidīts. 4. par pret atturs noraidīts. 30, 13. grozījums par pret atturs noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturs pieņemts, 14. punkts, pa, eh, grozījums par, pret, atturs pieņemts, 16. grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 6. pāns, 16. grozījums, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši? Ja nobalsojuši, tad beidzam balsot. Nē, tomēr. So, yes, the, okay, the, the vote is... Jā, nu tad beidzam balsot tagad. Noraidīts. So it is rejected. Tātad noraidīts. It is with, yeah. No, no, no, no. It, it... Nē, nē, nē, ir noraidīts ar lielu vairākumu. Ir pilnīgi skaidri. Noraidīts. Septītais pants, 17. grozījums par, pret, arī pārbaudīsim elektroniski. 17. grozījums. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums par pret. Šķiet norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par 17. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pāriem pie 19. grozījuma par pret atturs noraidīts. 20. grozījums par pret atturs noraidīts. 21. grozījums par pret atturs pieņemts, 22. grozījums par pret atturs pieņemts, 23. grozījums par pret šķiet atturs, šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 23. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. par pret atturs pieņemts. 25. atkrīt, jo 24. tika pieņemts. 26 par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojums par atzinumu grozītā versijā. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs atturējās.